Mēs varētu darīt daudz vairāk. Paldies, izteikšies visi runātāji, un tagad eh, komisāram Hānam eh, iespēja atbildēt. Grācilēji, prezidente. Um. Ehm, Paldies, priekšsēdētāji kungs, dārgie deputāti. Un mm, vēlreiz eh, komisija cer, ka pieņ, tiks pieņemta rezolācija par Bosniju. Hercegovina, un es gribētu uh, sveikt uh, referentu Prēdes kungu par uh, ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Gribētu teikt paldies visiem deputātiem, kas aktīvi iesaistījušies darbā un šodienas diskusijās. Šodienas diskusijās redzējām šo ļoti skaidro interesi, kāda ir Bosnijai Hercegovinai par nākotnē Eiropā. Mēs pieņemšanu zināšanai visu teikto šodien īpaši piekrītam parlamenta uzskatam par to, ka no 2018. gada vēlēšanām izrietošie uh, soļi ir jāspēr, ir tīpaši ievērojot arī uh, komisijas um, atzinumu par uh, iespējamo Bosnijas Hercegovinas pieteikumu, ja saņemsim atbildes, kuras vēl neesam saņēmuši par mūsu jautājumiem. Un vēl papildus esmu tāpat arī uzklausījis un dzirdēju jūsu aicinājumus Bosnē un Hercegovinē attiecībos asociācijas nolīgumu, ievērojot ES standartus un noteikumus, kas minēt šajā līgumā. Komisija pārskā pārskatīs stabilizācijas un pārveidas noteikums un nākotnes ziņojumā iekļausim mūsu atzinums par to. Komisija netaupīs spēkus atbalstot Bosniju Hercegovinu tās ceļā uz Eiropas Savienību. Atitičkungs un pārējie arī uzsvēra to, ka jāidentificē jauns iespējas un jārada tādas Jārunā arī par finansējuma iespējām. Komisija, protams, informēs parlamentu par nākotnes attīstību attiecībā uz Bosniju Hercegovinu un liels paldies jums par jūsu atbalstu. Paldies komisāram Hānekungam un tagad ministram Čāmas kungam vārds. Lūdzu. So, thank you so much and I think. Liels paldies un vēlreiz gribētu teikt paldies eh, par eh, izcilām paveikto darbu referendam un viss, paldies par visu to atbalstu, kādu saņēmām no parlamenta. Rumānija šo jautājumu uzskata par prioritāti. Esam Rietumu Balkānu draugi un darīsim visu iespējamo, lai atbalstītu šo reģionu, šīs eh, reģionu valsts uz to Eiropas ceļa. Esam pieņēmuši lēmumu palīdzēt visām Rietumu Balkānu valstīm Protams, ka ir jāveic nepieciešamās reformas Bosnijas un Hercegovinas gadījumā, steidzami nepieciešams valdības izveidas procesu beigt un arī strādāt aktīvi visos līmeņos īstenojot reformas. Tas mums palīdzēs. Tāpat arī plānoju doties uz Sarajevu un zinu, ka daudz citu kolēģi apmeklēs šo valstu un arī citas valsts rietum Balkānos. Jūnijā padomē paredzēts ļoti nozīmīgas diskusijas. Tajā pašā laikā viens no pasākumiem Rumānijas prezidentūras laikā padomē tiks skatīts jautājums, kā rast izlīgumu, kas noticis pagātnē, kādas ir tendences tagad. Uh, kā pārvarēt uh, retoriku, kas uh, šķeļ, kāda ir situācija jauniešiem un tā tālāk. Uh, runāsim arī par reģionu situāciju kopumā un paldies uh, vēlreiz par jūsu uzmanību. Paldies! Un tagad prēdas kungs noslēdzošās uh, piezīmes divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs, uh, paldies, uh, komisāra kungs. Es uh, Sākšu ar šo priekšlikumu, ko izteica Čembas kungs. Man liekas, ka iniciatīva ir lieliska. Sadarbosimies ar jaunajiem cilvēkiem, runāsim ar viņiem par Eiropu, stāstīsim, kāds ir darbs. Un kā šodien jau varējām konstatēt, Bosnija Hercegovina ir ļoti aktīvi darbojusies. Uh, Britu kolēģis runāja par Star Treks, Grieķu kolēģis runāja par Tesalonikiem. Un kādēļ tad uh, Pirenei uh, ostu nodeva um, ķīniešiem, ja mēs šeit runājam par strateģiskiem izaicinājumiem? Bosnijas un Hercegovinas jautājums ir viens no Rietumbalkānu valstu jautājumiem. Tā ir valsts, kas ir Eiropas valsts. Pat uh, Pateicoties uh, Horvātu darbībai, 95% no Horvāti uh, eh, sadaļ šajā valstī ir uh, eh, ES uh, pilsoņi. Nav citas uh, tuvākas valsts Eiropas Savienībā, uh, Bosnijā, Hercegovinā kā Horvātija. Bet jādomā ir arī ar citiem, jādomā ne tikai par Horvātiem. Arī citi būs uh, īsteni atbalstītāji Bosnijas un Hercegovinas iestādi un valsts iestājai. Daudz jau ir ES pilsoņi. Tiekšu mūsu draugiem sociāldemokrātiem un liberāļiem aicinu uh, iesaistīt Bosnijas Hercegonovības partijas uh, jūsu partiju tīklos. Tautas partija to ļoti veiksmīgi darbojusies, bet nav ne sociāldemokrāti, ne liberāļu pārstāvniecība tur. Kā jūs paralīdzēsiet, uh, ja nesadarbojasieties ar. Uh, jūsu kolēģiem tur tieši uz vietas, lai tiešām palīdzētu Bosnijai Hercegovinai kļūt par eiropeisku, jāpāriet no retorikas uz konkrētiem darbiem. Paldies! Paldies referentam Predskungam, līdz ar to slēdzam diskusiju un balsošana notiks rīt. Pārtraucam sēdi uz pāris minūtēm un pēc tam atsāksim ar debatēm par Eiropas nākotni.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 cienījamie klātesošie Itālijas eh, Republikas eh, premjerministra kungs, paldies, ka eh, pieņēmāt Eiropas parlamentu uzaicinājumu dalīties skatījumā par Eiropas Savienības nākotni, kāds skatījums ir Itālijas valdība. Itālija ir viena no divinātāja valstīm un ir tiešām prieks, ka mēs varēsim kopā izvērst debatas par šiem jautājumiem, kas skār miljoniem iedzīvotāju. Eiropas parlaments, kā mēs zinām, strādā un ir strādājis pie daudziem jautājumiem, kas ir ļoti svarīgi Eiropas pilsoņiem. Mēs vēlamies būt Eiropas demokrātijas pati sirds. Mēs esam vienīgā pilsoņu tieši ievēlētā institūcija un esam daudz eh, cīnījušies eh, arī par eh, budžetu, par pašu resursiem. Esam izvēlējušies nosprauduši skaidru pozīciju arī attiecībā uz imigrācijas jautājumiem. Parlaments ir par to, lai tiktu vairāk investēts Āfrikas kontinentā, lai risinātu samilzošās problēmas par bēgļiem bēgļu jautājumā jau uh, ir apstiprināts uh, parlamenta uh, priekšlikums pirms mēneša, tas ir tagad uz padomes galda, un lūdzam padomi tad arī piedalīties un apstiprināt tekstu, lai varētu atvieglot spiedienu uz Eiropas dienvidu valstīm un tām, kuras vismagāk cieši no šīs bēgļu plūsmas. Brexit jautājumā Eiropas parlaments uzstāja, ka ir jābūt Eiropas uh, pilsoņu aizstāvībai, kontrolei. Arī ir jāparādz atbilstoši fondi, lai Eiropas Savienības uh, struktūra fondus varētu izmantot izaugsmai un runājot par ārējo politiku, tad esam pār uh, kopēju aizsardzības politiku pavisam nesen. Uh, nolēmām lūgt dalību valstīm atzīt Gvedo kungu kā Venecuēlas pagaidu prezidentu. Un pēdējais punkts attiecībā uz parlamentu, un es zinu, ka tas arī ir iekļauts mūsu programmā. Mēs vēlamies, lai mums būtu lielāks iniciatīvas iespējas likumdošanā un Tās ir tiesības, kuras ir uh, paredzētas uh, līgumos, uh, kuras mums vēl nav bijis iespējams izmantot. Tā ka premjerministra kungs bez kavēšanās došu jums vārdu, lai jūs varētu padomāt par to, kā ir, um, Itālijas valdība raugās uz Eiropas Savienības nākotni. Intanto vi potete registrare per il catch the eye con... Eh, un eh, tikmēr varat pieteikties eh, brīvā mikrofona sadaļai. Tad, kad viņš beigs runāt, tad mēs arī noslēgsim pieteikšanos brīvā mikrofona sadaļai. Cienījamais priekšsādātāji Tajānī kungs, cienījamais vicepriekšsādātāji Katainen kungs, cienījamie parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Tas tik tiešām ir eh, liels eh, gods man šodien būt šeit, un eh, to saku pavisam godīgi jūsu priekšā, lai ieskicētu skatījumu uz Eiropas nākotni atbilstoši Itālijas valdības pozīcijai. Mūsu kontinentā ir jāatceras arī Antonio Megalici ar emocijām. Tas ir itālis, kurš uh, paziņoja, ka viņš ir uh, iemīlējis Eiropas Savienību un kur jūs, kurš jūs, kā zinat, uh, šeit Strasbūrā pirms diviem mēnešiem gāja bojā barbariska teroriska akta rezultātā globalizētā pasaulē, kurā ekonomika šķiet ir ņēmus virsroku pār politiku un likumību un kur ekonomiskās uh, izvēles ir eh, izdarītas eh, lai, mm, lai, ilgam laikam uz priekšu, tad mums ir jāuzdod jautājumu par eh, to, kā pamatā darbojas Eiropas Savienība, kāda ir tās loma, ņemot vērā to, ka nacionālās valstis nespēja atsevišķi atbildēt uz globālajiem izaicinājumiem. Eh, kopīgā Eiropas eh, ēka saskaras ar ļoti kritisku fāzi. Eiropas eh, projekts šķiet ir zaudējis savu virzošo spēku. Sarežģītā vēsturiskā konjunktūra, iestāžu pārstāvi, kuriem ir attiecīgas lomas un pienākumi, Nu, viņiem ir um, jāķeras šobrīd piešķiroši svarīgām tēmām, kā jau tas ir bijis uh, iepriekš uh, un uh, citos kritiski svarīgos momentos. Mēs aicinām rīkoties kopīgi. Mums ir liela atbildības sajūta, mums ir uzdevums atkal atdzīvināt šo Eiropas projektu, gūstot uzticamību tam, un lai tas būtu ilgspējīgāks, efektīvāks, iespējamāks. Izaicinājumi šobrīd ir jauni un sarežģīti. Ir nepieciešams skatījums un, ja eh, drīkst izteikties, ir nepieciešama arī, zinām, radoša pieeja, bet ir jāsaprot eh, arī, kāda ir mūsu misija eh, pasaulē. Šīs lielās tēmas jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi. Uh, Tātad kādu Eiropu mēs vēlamies? Par kādu Eiropu mēs gribam? kā mēs to uztveram un kā mēs paši to attēlojam. Tie ir jautājumi, kas ir mūsu apziņā, un tie ir maksimāli jāņem vērā un jādod patiesas atbildes. Jo esam šeit, Eiropas parlamentā, to ir tieši ievēlējuši Eiropas Savienības pilsoņi. Un uh, Eh, tas pārstāv Eiropas eh, suverenitāti. Mums ir jābūt eh, tautai, Eiropas tautai, un jāvirzās uz priekšu integrācijas procesā, un mums ir kopīgs liktenis Veidojoties eh, Eiropas tautai, protams, ir bijuši dažādi svarīga momenti. Eiropas eh, modernā vēsture, eh, tās pamatā ir bijusi liela sašķeltība un lieli kontrasti, kas ir arī piedzīvojuši populismu un te jārunā arī par valodu dažādību, tradīcijām, kultūrām. Tāpat laikā ir eh, notikusi arī tāda pilnīgi nenovēršama pār, eh, starpkultūru eh, bagātināšanās. Un eh, tā turpinās. Mēs eh, esam jau pieredzējuši, ka ir zināmas suverenitātes eh, jomas un valstu suverenitāte arvien vairāk tiek pārnest uz Eiropas Savienības līmeni, un mēs esam ļāvuši dalību valstu pilsoņiem brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. Mums ir kopīga tiesiskā telpa, persona brīva kustība. Un arī kapitāla brīva kustība ir viena no svarīgākajiem uh, Uh, panākumiem Eiropas integrācijas uh, procesā. Uh, tas uh, stājas uh, pretī uh, satricinātam Eiropas uh, kontinentam no pagājušā gadsimta, ņemot vērā mm, notikušos karus un konfliktus Eiropieši, tīpaši jaunākie, negrasās atteikties no šīs pamata brīvības pārvietoties. Tā ir ļoti būtiska un ārkārtīgi dabīga, un tā ir ļāvusi augt mūsu mantojumam, mūsu kultūrālajai, profesionālajai pieredzei. Uh, ņemot vērā mūsu nacionālās iezīmes eh, arvien vairāk un vairāk. Eiropas tautas radīšanas process ir uh, arī bagātinājies no šīs tiesiskās dimensijas uh, cilvēces uh, sekulārās attīstības procesā, kur uh, likumam ir bijusi ļoti svarīga loma veidojot uh, kopīgo identitāti Eiropas demos tādā ziņā. Katra mūsu spēlētā loma, katras iestādes loma, tā skaitā arī cilvēktiesību tiesu uh, un Eiropas tiesu, tām visām ir bijusi ļoti svarīga loma, veidojot uh, saiknes ar valsti un uh, lai katrs uh, pilsonis justos aizsargāts. Ir izsmalcināta daudz līmeņu pāraudzības sistēma attiecībā uz personas tiesībām, un ir kopīgas konstitucionālas tiesības. Šī sistēma kas ir virzījusies uz priekšu, šobrīd ir tā, kura, manuprāt, ir ierakstīta Eiropas Savienības eh, tiesiskajā mantojumā, un tas ir tāds milzīgs eh, sasniegums, ko nepieciešams aizsargāt tieši tāpēc, ka tas, eh, ko tas dod kolektīvajā Eiropas pilsoņu pašu uztverē, palielinot viņu izpratni, ka viņi piedar šim kopīgajam liktenim, ka viņi piedalās tajā pašā civilizācijas procesā. Neskatoties tomēr uz to visu, mums nav izdevies eh, kļūt pilnīgi un vienoti par tautu. Mums nav bijusi drosme veidot inkluzīvu modeli, kurš eh, reāli, neskatoties uz visu retoriku, tik tiešām eh, būtu izveidojis šo Eiropas demos tautas izpratni. Mums ir pietrūcis uh, Eh, šis tas, lai mēs veidotu tādu autentisku Eiropas politisko uh, skatu uh, ilgtermiņa nākotnē. Bet uh, bez tā uh, neviens projekts nevar izpildīties uh, sapņi nobāli, ja to nomāc uh, administratīvi uh, šķēršļi. Un, uh, daži Un zināmais optimisms, kas varbūt radās pēckara periodā, tas eh, iz, nobāla. Pēdējos 30 gados Eiropas pārvaldība ir eh, stingri eh, bijusi balstījusies uz ekonomisko dimensiju un nav pilnībā tikusi dota iespēja brīvībām, ir privatizēta pakalpojums sniegšana, uh, Tāpat arī tiecībās precēm ir notikusi deregulācija ļoti svarīgos ekonomikas sektoros, tāpat arī labklājības sektorā, un tas ir radījis milzīgas atšķirības starp bagātajiem, starp citu iespējām. Eiropas pārvaldība krīzes ietvaros veica ļoti, piekop ļoti stingru politiku, lai saglabātu, ierobežotu šos dalību valstu parādus, Arī e, ņemot vērā patēriņa e, samazināšanos, kam, protams, e, bija atkal ļoti graujoši ietekmi tieši sociālā mērā. Eiropas Savienība šādas bezprecedenta krīzes priekšā bija sabijusies no šīs savas pieejas un pamazām zaudēja saikni ar saviem cilvēkiem, savu tautu un kļuva arvien grūtāk uh, pārvarēt eh, šo attālumu, kas nav geogrāfiskais attālums starp kontinentu un perifēriju, bet eh, progresīva un atturīgi šī politika ir zaudējusi savu pārstāvniecisko pamatojumu un ir izveidojusies oligarhiska sistēma, kur reālās pils, pilsoņu vajadzības tiek ignorētas. Un esmu jau eh, to pieredzējis Šis eh, ceļš, eh, sarežģītie procesi, kas ir notikuši, ja neslepeni, tad eh, kuluāros, un es domāju, ka šis jautājums par Eiropas tautu, cilvēkiem, bet elitēm, tas, manuprāt, ir apziņas jautājums. Politiķi nav izdarījuši savu darbu uh, zināmās ekonomikas jomās un nav savu misiju veikuši līdz galam, un tagad mēs saskaramies ar ļoti būtiskām krustcelēm Eiropas nākotnē, un mums ir jāpieņem fundamentāli lēmumi. Eiropas tauta šobrīd atrodas uz šīs politiskās skatuves, un viņi prasa, lai viņi tiktu uzklausīti. Viņi prasa būtisku metodas un skatījuma izmaiņu. Es domāju, ka uh, tas ir ļoti svarīgi tagad atgūt zaudēto laiku, lai varētu pavērst pretēju šo procesu starp uh, pārvaldītājiem un pārvaldāmajiem, kur ir valdījis klusums un neieinteresētība, un uh, tāpat arī šī, šis kārdinājums. Rēģēt konkrētā veidā uz notikumiem pasaulē. Mums nevajadzētu baidīties no konflikta, mums būtu jābūt drošiem, ka mēs to varam pārvaldīt, un mēs nedrīkstam pieturēties pie sterīla konservatīvisma, kurš ir vērsts uz to, lai uh, aizstāvētu, aplenktu cietoksni. Mums ir jāskatās uz demokrātiju un eh, jāskatās, kāds ir tās ātrums un eh, nākt klajā ar jaunām eh, iniciatīvām, atvērt jaunas durvis, jāmeklē jauni attīstības modeļi, kas būtu atbilstoši jaunajiem mērķiem. Nedrīkst vairs pieļaut sabiedrības nabadzības pieaugšanu, vientulību. Nedrīkst Eh, pieļaut to, ka cilvēki ir atstāti novārtā un ka pastāv šī neparedzamība, un mēs redzam, kas jau notiek daudzās Eiropas eh, valstīs. Eiropeisms 2001. gadsimtā noteikti prasīs, lai mēs radikāli pārdomājam tās institūcijas, kādas uh, ir bijušas veikušas šo integrāciju pēdējo gadu laikā. Mums ir nepieciešama tāda autentiska uh, eh, sāruna. Uh, jāatgriežas pie pašām uh, saknēm. Kāpēc mums dzima šis uh, Eiropas sapnis? Eiropa, ko mēs iedomājamies, uh, spēsies, spēs virzīsies uz priekšu un paust spēku un uh, būs stabilizējoši ne tikai dalību valstu pilsoņu interesēs, ne tikai kopējās interesēs. Uh, ģeopolitika uh, mainās ātri un strauji. Jauni strateģiski līdzsvari. Uh, rodas un. Mums ir jāveido starptautisks tāds pievilkšanās eh, pols, eh, un eh, tom ir tie, tie stiprina arī savas pilnvaras. Un neviena dalība valsts viena nespēja spēlēt uh, to svarīgo lomu, tāpēc mums ir nepieciešama atkal apvienota Eiropas Savienības balss, kura spēj runāt vienā balsī, arī ANO padomē, un tā ir cīņa, kas Eiropas Savienībai būs jāveic koordinētā veidā. Eiropas Savienībai ir jābūt spējīgai runāt ar pasauli, un Eiropas Savienībai ir jābūt spēcīgai, saskaņotai, un tas ir nepieciešams, lai tā varētu uzlabot savas komunikācijas spējas ar ASV. Kā jau teicu savā pirmajā runā Itālijas parlamentā, mēs ticam transatlantiskajām saiknēm Un ar Vašingtonu mums ir jāturpina sadarboties, lai mēs saglabātu mūsu attiecību strateģiskās eh, vērtības. Un, eh, Mums ir jāstrādā pie pamata vērtībām un principiem un eh, jārespektē atšķirības un izpratnes atšķirības tāpat laikā. Spēcīga Eiropa ir nepieciešama, lai varētu vēst eh, sarunas ar eh, galvenajām globālajiem spēkiem. Krievija un Ķīna ir šobrīd eh, galvenie risinātāji starptautiskajās krīzēs, sākot jau ar pavisam tuviem konfliktiem pie Eiropas Savienības robežām. Ir jādomā par Eiropas Savienības ieguvumu, atklājot un stiprinot dialogu ar Krieviju, ar Ķīnu ņemot vērā, ka mēs nedrīkstam pieturēties pie tādas izolējošas politikas, ir jāveicina uh, iesaistīšanās visajādā veidā, bet uh, kā uh, to, lai realizē šī spēcīgā Eiropa. Mums pilnīgi noteikti ir jāturpina Eiropas aizsardzības integrācija, mums ir jāmeklē visi iespējamais potenciāls pastāvīgajās sadarbības struktūrās, aizsardzības un kopīgajā aizsardzības politikā. Jāsaka, tur nav nekādas pretrunas ar NATO. Šie principi var būt viens otru papildinoši. Un tādējādi varētu nodrošināt lielāku drošību pilsoņiem. Un neaizmirsīsim, ka Eiropas Savienība, kurš grib būt globāls spēlētājs, uh, nevar atteikties no ciešām saiknēm ar eh, apvienoto karalisti arī pēc Brexita, lai garantētu spēcīgu Eiropu eh, pasaulē. Ir jāsaprot, kāda ir mūsu kolektīva atbildība visām dalību valstīm. Eh, migrācija un ekonomiskā politika ir jautājumi, kur nepieciešams strādāt, lai mums atkal būtu uzticība un solidaritāte Eiropā. Uh, ir noticis tāds būtisks eh, skatījuma mainījums, eh, bet eh, šie principi nedrīkstētu radīt kaut kādu dinamikas atšķirību starp dalību valstīm tajos jautājumos, kuriem vajadzētu būt visu Eiropas Savienības debašu pašā pamatā un divpusēji. Šajos laikos mēs skaidri redzam, ka ir apstiprinājušies, izpaudušies eh, šie strīdi. Un eh, tas nav cēlonis, bet tās ir sekas. Tātad Eiropa, kas nespēja izpildīt eh, savas vajadzības. Migrācijas jautājumā Eiropa ir reaģējusi novēloti, un Itālija kas šai ziņā ir bijusi pašā centrā, nu mēs nevaram vairs tādā ārkārtas veidā darboties ar šīm uh, imigrācijas uh, plūsmām, bet nepieciešama struktūrēta pieeja, nepieciešami stabili un efektīvi risinājumi. Arī šeit uh, gribu izteikt aicinājumu. Katrā padomas sēdē par to jau esmu runājis, kur esmu piedalījies. 28. jūnija secinājumos ir rakstīts, ka bez eh, daudz līmeņa stratēģijas eh, migrācijas eh, plūsmās mēs, ja nebūs tas, tad mēs principā kompromitēsim Eiropas Savienības iespējas risināt šos jautājumus multilaterālā veidā ir jārisina cēloņi. Pretējā gadījumā mēs redzēsim, paši savu pilnīgu nespēju šīm kustībām un tajās valstīs, kur notiek cilvēku ierašanās, izkāpšana Eiropā, mēs redzam, ka jā, daudzi ierodas. Eiropa kopumā ir uh, vidusjūra. Šis princips vienmēr ir jāpatur prātā. Mums ir jāskatās uz migrāciju uh, atbilstošā perspektīvā, bet ir svarīgi, lai tāpat laikā Eiropas e, drošība netiktu apdraudēta un e, atbalsts e, politiskiem procesam Lībijā, piemēram, un tāpat arī atbalsts tuvējos austrumos. Es domāju, ka vidusjūras reģions ir vitāli svarīgs Eiropas nākotnēji Ir notikusi pagājušā gadā konference Palermo, es apmeklēju arī Libānu, tāpat arī drīz braukšu uz Māroku. Un uh, Mums ir uh, Itālija piedalās tādā pilnīgā stratēģijā, lai varētu dot dinamisku ieguldījumu un varētu stabilizēt galvenos uh, krīzes uh, centrus. Protams, ar ANO un Eiropas Savienības iesaistīšanos interešu punkts, protams, ir ne tikai mūsu valsts, bet visa Eiropa. Eiropa kurai politiskajā plānā ir jāinvestē šajā sadarbībā ar Āfriku, pretējā gadījumā legālo eh, migrāciju mēs varētu pārtraukt uz brīdi, bet eh, mēs eh, varam situāciju uzlabot eh, ar eh, atpakaļ eh, nosūtīšanas palīdzību. Tā ir lieta, kas darbojas koordinātā veidā un ir nepieciešama attīstības politika, kurā mēs varam pieņemt būtiskus lēmumus. Itālijas valdības darbs Āfrikas reģionā ir balstīts uz šādu pieeju, un es pats to veicu atbalstu ar tādu lielu pārliecību, un tāpēc es arī devos uz Āfrikas ragu. Un Es e, došos tur e, pavasarī tāpat uz Nigēru un Čādu. Mums ir nepieciešams veicināt jaunu pieeju problēmām, ar kurām saskars Āfrika. Ir nepieciešams jauns, e, jauns partnerattiecības starp vienīgiem. Ir jādod iespējas un arī jānosaka, zinām, atbildība abām pusēm. Mēs nevaram palikt. Uh, Uh, vienaldzīgi attiecībā uz faktu, ka lielākais vairums Āfrikas iedzīvotājs, sievietes, vīrieši, bērni dzīvo uh, absolūtos, absolūti nehumānos nabadzības apstākļos, neskatoties uz tiem milzīgiem dabas resursiem, kādi ir uh, viņu valstīs, teritorijās. Mēs nedrīkstam palikt vienaldzīgi attiecībā uz to, ka lielākā daļa šīs bagātības, ko uh, rada uh, Āfrikas kontinents, ka no tā labumu gūst uh, nodokļu paradīzes un offshore uzņēmumu un ārvalstu ieguldītāji. Uh, sadarbība ar Āfriku to ir, uh, to atzīst arī Eiropas komisija. Paldies Žanam Klodam Junkaram par viņa impulsiem šajās, šajos centienos, kas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu visu kopējā nākotnē. Atzīstot šo prioritāti Ir nepieciešama, protams, arī atbilstoši finansu resursi un jāizstrādā jauni eh, sadarbības veidi Eiropai. Ir jāsastāda tāds kā labākās prakses eh, katalogs, lai varētu eh, izveidot tādu paritāru un ilgspējīgu sadarbības modeli, imigrācijas pārvaldība. Par to ir eh, jādomā arī nākošā daudzgada finanšu plāna ietvaros no 21. līdz 27. gadam Eiropai ir nepieciešami finanšu mehānismi un eh, instrumenti, lai varētu pārvaldīt eh, migrācijas plūsmas arī no tranzīta valstīm. Un ir ļoti svarīgi, lai šie trīs migrantu ienākšanas ceļi tiktu aplūkot tādā konsekventā veidā 6 eh, miljārdi eiro ir paredzēti sadarbībai ar Turciju. Eh, eh, arī trusta plāna sadarbībai ar Āfriku saņem finansējumu un ir apmēram pusmiljārds eiro, kas iztrūks no mm, šīm maksājuma saistībām. Mums ir jāskatās arī, kā iekšē tiek pārvaldīta migrācija. Un tas, ka mēs vienkārši noslēdzam jūras robežas un milzīgi izdevumi un tūkstoši Frontex darbinieku un palīdzība Uh, valstīm, kur notiek uh, migrantu izkāpšana vai arī pirmās uh, ierašanās valstīs, no nu, ar to viss nepietiek. Šīm migrācijas plūsmām ir jāpieiet kopīgi, ir jādarbojas kopā visām 28 dalību valstīm. Reformas priekšlikums Dublinas reformē, ko mēs apstiprinājām 17. gada novembrī, tas nav ilgspējīgs pašreizējā Eiropas Savienībā, kur diemžēl uh, Lielais vairums dalību valsts nevēlas piedarīties automātiskas un obligātas solidaritātes mehānismā. Tāpat laikā 28. jūnija padomas secinājuma īstenošana, kur jau ir runāts par solidaritāti un kopīgu atbildības uzņemšanos, nu, mēs nevaram rīkoties savādāk. Ņemot eh, vērā eh, šīs eh, cilvēku zaudētās dzīvības, pārdotās dzīvības un samocītās dzīvības, mums ir jācīnās. Mēs nedrīkstam pakļauties šiem cilvēku nelegāliem pārvadātājiem. Tas ir drauds mūsu drošībai draudz cilvēcei, un eh, tāpēc eh, pārtrauksim šo sašķeltību un nacionālistisko un reģionālo domāšanu un eh, liksim tā vietā reālu solidaritāti, lai mums būtu reāla drošība. Patiesa solidaritāte un kopīga darbības starp dalību valstīm. Tas viss jātiecina arī uz ekonomisko un monetāro savienību, kas uh, ir uh, prioritāte globālās uh, spriedzes laikā, kas apdraud ekonomisko ciklu Eiropā, kā nesenie IKP rādītāji eh, rāda, kā rāda komisijas dati, un es ceru, ka Itālija un citas dienvedu Eiropas valstis aicinās eh, pēc labāka līdzsvara kopīgai riska dalībai nepieciešama patiesa konverģence, kura neatstāja izaugsmē aiz muguras, lai piekoptu taupības eh, pasākums un eh, Mums Itālijā te jāatcaucās uz budžetu un sociālajiem un ekonomiskajiem pasākumiem, Uh, struktūrālās reformas nedrīkst būt kā tāds sīzifa akmens, ir nepieciešama patiesa sociālā kohēzija. Ar budžeta likumu mēs esam uzsākuši izaugsmi un attīstību. Mēs uh, esam uh, gatavi garantēt labāku nākotni pilsoņiem, kas ir um, bijuši atstāti novārtā un pildam šo viņu cerību pēc uh, izmaiņām. Tāpat laikā Itālijas valdība ir centusies eh, veicināt eh, publiskās investīcijas, eh, in, integrējot regulēšanu ekonomisko ietvaru, un tas ir nepieciešams, tāpēc, ka mūsu ekonomikā ir nepieciešama zināma dinamika, ekonomiskā pārvaldība Eiropas Savienībā, tur ir jāņem vērā nepieciešamība līdzsvarot stabilitāti un izaugsmi, pretējā gadījumā tā nepildīs savus mērķus un uh, arī Junker plāns eh, nevarēs darboties šādos apstākļos, un tā ir konkrēta zīme, ka Eiropas atzīst, ka publiskā intervence ir nepieciešama, lai veicinātu inter, lai pārvarētu eh, Mums ir nepieciešama finansiālā stabilitāte, mums ir jāapņemas nodrošināt sociālo stabilitāti un ilgspējīgu attīstību. Un man ir prieks, ka Žants Klots Junkers nesen ir uh, atsaucies norādījis uz faktu, ka Grieķijas uh, krīzē taupības pasākumi iespējams bija pārspīlēti. Un uh, Nedrīkst pieļaut, ka kāds pēc kaut kāda laika tagad atvainotos varbūt attiecībā uz migrantu krīzi vai sociālajiem jautājumiem. Eiropai jāskatās uz priekšu, bet mums jau šodien ir iespējas veidot nākotnes Eiropu, un ir svarīgi, lai Eiropa būtu drosmīgāka un investētu jauniešos inovācijās, un mēs tāpat ir jāiesaista valsts investīcijas, kas ir vērstas uz šiem mērķiem, ņemot vērā. Uh, deficītu un stabilitāti kā principus, eh, kas eh, viss ir vērsts uz mūsu kontinentu nākotni. Un eh, no otras puses darbs un ilgspējīgs ekonomiskais progress ir mērķi, uz kuriem balstīts arī Māstriktas līgums, Lisbonas līgums, to tikai vēl apstiprināja. Un šobrīd vēl ir mēķi, kas ir tālu no sasniegšanas. Eiropas kopējās arhitektūras pabeigšana ir jau liels jautājums. Komisija un. Ir apstiprinājuši, ka Eirogrupai ir zināmi izaicinājumi, un 14. decembrī notika samits pagājušā gadā, un ir izveidota darba grupa, lai strādātu tālāk pie Eiropas noguldījumu drošības schēmu un banku savienības. Tagad runājot par banku krīzi, ir sasniegts zināms progress. Šī augsta ranga grupa strādā pie atsevišķu jautājumu pārstrādes. Runājot par uh, situāciju, uh, kāda ir pirms kāda jauna recesija sākas un atmet mūs atpakaļ gan Itālijā, gan Eiropā, ir jārada jauni a, instrumenti tās pārvarēšanai. Maastrichts līgums nosaka to, ka valsts budžets jāveido atbilstoši a, konverģences principiem 60% parāda kvota un citi noteikumi Neskatoties uz komisijas ļoti labo darbu, aizvien vēl bija problēmas. Piemēram, arī Itālijā 2008. gadā sākās finanšu krīze, tā sākās ASV, pēc tās sekoja recesija. Mums jāpievēršas problēmām, kas pēc tām radās. Mums jārada ir instrumenti, kas būtu kopēji finansējuma instrumenti Eiropā un kas atbilstu kopējiem izaicinājumiem. Tā solidaritāte varētu tikt savienota ar izsvērtu attīstību. Mēs redzam, cik Eiropa Eiropai sarežģīti būt sociālai un taisnīgākai jaunai Eiropas likumdošanai ļoti skaidri jānosaka prioritātes, piemēram, cīņa pret bezdarbu un attīstības atbalstīšanu. Eiropas impulss šajā jomā ir nepieciešams, kā piemēram Eiropas bezdarba apdrošināšana ir labākais veids, kā apiet nacionālistiskus soļus. Lielā atšķirība starp bezdarbniekiem, starp dažādiem Eiropas reģioniem jauniešu vidū noved pie tā, ka bieži uh, rodas nacionalistiskas uh, straumes. Tas jautājums jārisina nacionālā līmenī tiek mēģināts rīci, rīkoties atšķirīgi. Eiropas politika bieži saprot, kā tikai izmaksas. Mums jāatrod resursi, lai mēs varētu efektīvi sasniegt attīstību. Taisnīgākai Eiropai jābūt pamatprincipam, kā veidot nākotnes daudzgadu finanšu schēmu. Sarunas ir ļoti sarežģītas, bet tas nedrīkst novest pie tā, ka šīs prioritātes pazūd. Uh, It īpaši runājot par tiem izaicinājumiem, ar kuriem saskars Eiropa. Mums ir nepieciešams saskaņots rīcības veids starp jaunajām prioritātēm, drošību, investīcijām, attīstības tendencēm un pārējām politikām. Mums ir uh, jāatbalsta sociāli ekonomisko kontinenta attīstību. Altre sono le sfide vēl daudzi citi izaicinājumi mūs sagaida. Mums ir nepieciešama taisnīgāka pasaules tirdzniecība, tāda, kas var aizstāvēt patērētājus. Ir jāizteno dažādas iniciatīvas, lai izšķirīgi un ātri virzītos uz priekšu, aizsargājot klimatu. Mums jābūt vadošajiem jauno tiesību aizstāvjiem, it īpaši digitālajā jomā. Tiesība īstenošana ir saistīta ar izmaksām. Eiropa var būt ļoti nozīmīga loma tā sauktajā security provider programmā, ja mēs runājam par hibrīdu apdraudējumiem un kiberdrošības nozīmīgajiem jautājumiem. Priekšsēdētāji kungs, deputā, cienītie deputāti, uh, Es sāku uzrunu ar jautājumu, kādu Eiropu gribam, kādu varam veidot, lai Eiropas pilsoņiem būtu nākotne, kas atbilstu tiem 60 gadiem miera un labklājības, kas ir saistīta ar Eiropas izveidu. Mana atbilde ir viena un tā pati. Eiropai jābūt pilsoņiem tuvai. Eiropas Savienībai 21. gadsimtā jāvirza tas projekts, ko ir sākusi tauta. Es esmu ļoti gandarīts šodien Eiropas parlamentā runāt par uh, parlamenta pastiprinātu kompetenci iniciatīvu tiesībām un izmeklēšanas tiesībām. Eiropas parlaments ir vienīgā institūcija, kas uh, bauda demokrātisko leģitimitāti un būtu nozīmīgi šeit Eiropas parlamentā atzīt to, ka uh, Eiropas parlamentam arī ir jāatskatās citām Eiropas institūcijām. Parlaments var uzņemties ļoti nozīmīgu lomu, veidojot un vadot pārmaiņas Eiropā. Pēdējo desmit gadu laikā ir bijuši nozīmīgi vēsturiski notikumi, kas ir mainījuši ģeopolitisko kontinenta sastāvu. Mums ir jāstiprina demokrātiskās institūcijas. Tas ir ļoti nozīmīgi, lai saglabātu institūciju ticamību, lai šo ticamību sajustu arī pilsoņi. Pat laban eksistē pilsoņu neusticība, atturīgums. Valdība, ko es vadu, vēlas noteikt prioritātes un spēcināt un atbilst pilsoņu aicinājumam veidot izmaiņas. Ļoti ilgi politika nespēja dot atbilstošas risinājums un atbildes. Mums ir jāizprot šīs izmaiņas un atbilstoši jārīkojas. Šie principi ir jāīsteno visādi citādi. Varam kaut vai atcerēties Brexit jautājumu Mūsu izaicinājumi būs ļoti nozīmīgi nākamo gadu laikā. Eiropas Savienība ir parādījusi, ka mēs varam solidāri un vienot rīkoties. Mums ir izdevies eh, saglabāt tos sasniegumus, kādi ir bijuši 50, pēdējos 60 gados ja kāda valsts eh, vēlas izstāties, redzam, cik eh, unikāls ir šis process, izstāja notiek. Mums jādomā par to, ka mūsu pilsoņu tiesības jāsaglabā, arī sociālais uh, jautājums ir nozīmīgs un uh, viss jautājums, ko mums ir jāaizstāvā no Brexit negatīvām sekām. Priekšsēdētāji, kungs tāms un kunga deputāti, mums ir jāraugās, kas tad nav īsti labi uh, darbojies arī līguma īstenošana un jāatzīst centra bēdzas spēki, uh, kas uh, eh, apdraud Eiropu. Tas rodas kā sekas tādam atturīgumam eh, pret Eiropu. Arī manā valstī tādas tendences eh, ir redzēts. Mums ir jārīkojas aktīvi, ir nepieciešama jauna Eiropa, tautas Eiropa, sociālāka, sociāli taisnīgāka un demokrātiskāka Eiropa. Tāda, kurā šodienas pilsoņi ir pelnījuši dzīvot, pelnījuši dzīvot šodien un nākotnē. Paldies! Grācie, signor. Eh, Paldies premjerministra kungam. Pirms došu vārdu uh, eh, vicepriekšstādātājiem Katainena kungam, gribētu uzsvērt, uh, cik uh, Eh, svarīga ir eh, dalību valstu eh, līdzdalība. Un runājot par imigrāciju, mēs eh, gribam lūgt eh, padomi eh, arī apstiprināt Eiropas parlamentu apstiprināto dokumentu. Varbūt, nu, mēs varēsim rast kompromisu attiecībā uz Dublins formātu. Un tas droši vien, mm, nu, reicinājums pārdomāt to visiem. Un tagad vārds komisijas vicepriekšnādātājiem Katainen kungam. Prezident Tajānī Viceprezidenta Konte, godamie deputāti, Itālijā ir īpaša vieta mūsu sirdīs. Tā ir Eiropas Savienībai daudz devusi, tā ir bijusi dalībvalsts kopš paša sākuma, kalpojusi Eiropas Savienībai no pirmās dienas. Spinelli Ventatēnes salā eh, pirmais pauda šo brīvās, vienotās Eiropas ideju um, ar šo domu pagātnes kļūdas nekad neatkārtot. Pēc kārda Kasperī bija viens no Eiropas Sanības lieliem celmlaužiem, un 1957. gadā Kapitola kalnā uh, tika uh, Romas līgums parakstīts ar sešām dibinātāju valstīm. 60 gadus vēlāk, 2017. gadā, atkal uz tiem pašiem uh, Eh, kāpnēm. Romā dalībvalstu līderi stāvēja plec pie pleca, lai svinētu Eiropas Savienības jubileju. Un šoreiz jau bija 27 šo līderu no visa kontinenta. Tas liecina par to, cik tālu esam tikuši uz priekšu. To saku tādēļ, ka Itālijas īpašā vēsture ir viens no daudziem iemesliem, kādēļ tā ir tik unikāla un svarīga vieta mūsu savienībā. Saku to arī tādēļ, ka tas liecina par Eiropas progresu. Taču Eiropa ir visspēcīgākā tad, kad Itālija, Itālijas tauta ir tūtās sirdī. Uh, Itālijas vēsture ir arī Eh, pamācību mūsu nākotnē. Eiropai ir nepieciešama spēcīga Itālija tās sirdī. Tieši tādēļ arī tieši tā paša iemesla dēļ, kādēļ Itālijai ir vajadzīga spēcīgāka Eiropa. Mums jāceļ savu kopējā nākotni kopā, vienotībā un solidaritātē. Vienmēr eh, strādājot vienam ar otru, nevis pret otru, sarunājoties vienam ar otru, nevis vienam par otru. kad veidojam patiesu solidāru savienību, vislabākā vieta, kur sākt ir Itālija. Mēs Eiropa palīdzējām Itālijai jauncelsmē pēc traģiskajiem uh, zemstrīcēm 2016. gadā. Ungrijā daudzi Eiropas brīvprātīgie sniedz palīdzību. Uh, 200 miljārdu eiro uh, finanšu atbalsts tiks sniegt Itālijai Eiropas solidaritātes fonda ietveros. Mēs visi esam redzējuši, kā jaunie brīvprātīgie strādāja, lai Norcijas uh, seno brīnišķo baznīcu uzcelt no jauna. Šāda solidaritāte šodien ceļ mūsu Eiropas Savienību, tā to spēcina un tā tam jābūt arī nākotnē. Itālija ir parādījusi šo uh, uh, spēku un garu jau daudzas reizes vēsturē. Itālija ir viena no tām, kas ir parādījusi uh, glābus Eiropas godu uh, vidusjūrā migrācijas krīzes karstākajā posmā, un šajā laikā arī cits dalībvalsts pārāk vēlu sniedz atbalstu Itālijai. Taču šīs atbalsts tomēr tika sniegts un lika, pielikām liels pūliņus, kopš migrācijas krīzes sākuma 2018. gadā komisija gandrīz 950 miljonu eiro ir uh, atbalsts sniegušas uh, migrācijas pārvaldībai 500 miljonu katastrofu atbalsta uh, glābšanas, meklēšanas operācijās, uzņemšanas iestāžu stiprināšanai. Eiropa ir sniegus atbalstu Itālijai. Un neaizmirsīsim operāciju Sofija vai arī Eiropas sauszemes un jūras robežu apsardzi. Dzīvību glābšana uz jūrām ir mūsu kopējais uzdevums, un arī šeit mums ir nepieciešama Itālija. Premjerkungs, nav šaubu, ka Eiropai jāpārvar savas atšķirības, jārod ilgspējīgi risinājumi. Mēs nevaram vairs paļauties uz ad hoc risinājumiem. Kopš krīzes pīķa esam jau tālu ceļu pagājuši. Uh, Austrum vidusjūrā uh, pienācēji, jaunpienācēji skaits, migrantu skaits ir samazināts par 97%, visā vidusjūrā, rietum vidusjūrā par 80%. Daudz dzīvību glābts. Uh, Taču šis darbs ir jāpabeidz veiksmīgi. Ir jāpabeidz arī mūsu politiskā patvēruma sistēmas reforma. Komisija ir izteikusi savus priekšlikumus, tagad ir pienācis brīdis virzīties uz priekšu. Mums ir nepieciešama it Itālijas pilnīga iesaist šajā procesā, ja gribam grūt panākums. Godājumie deputāti premjerkungs, Eiropa simbolizē mieru un labklājību. Un To mēs vēlamies nodrošināt arī nākotnē, par to visi esam atbildīgi.